Uh, colleagues, dear colleagues, we have to start. Kolēģi, godātie kolēģi, sāksim darbu. So we have today. Nu, tā tad šodien. Lūdzu, koncentrēsimies darbam, kolēģi. Mums jāpieņem ļoti svarīgs lēmums. Konstitutīvā sanāksme. Uh, Birojam ir jāievēl priekšsēdis. Jūs zinat, ka Valēns kundze ir eh, saņēmusi komisāres nomināciju un tagad eh, mums ir jābalso. Varbūt, un katrā ziņā jāizvēl jauns priekšsēdis. Vēlētos izziņot eh, aizstājējus Blagas kungs aizstās Kubīrijos kungu Salīnī. Niblers kundzi. Tots kundze. Gurka kungu. Un tas tad viss no ETP, no S&D. Zītler kungs aizstās Kalentas kungu. Čīs kungs Haizer kungu, Riņū, Barandika, Barandikas kundze, Bēras kundzi, Ansips Flego kungu un no zaļajiem Paulus kundze aizstās Losa kungu. Karen kungs Pekšas kungu no ID, Bildes kundze, Marianī kungu, EKR, kolēģis Krokens aizstāvs Krašenovska kungu, Botengas kungu aizstāvs Kornelija Ensta. Tas arī viss. Un tagad kvorums ir. Nu, lūdzu, nominēt kandidātus. Good morning, thanks. Labu rītu, paldies. ETP vārdā mēs vēlētos piedāvāt Zoju kungu ITRE komitejas priekšsēža amatam. Liels paldies! Liels paldies! Vai ir vēl kādi kandidāti, vēl kādas kandidatūras? Labrīt, paldies! Es vēlētos Žoelu Minālu, savu kolēģi izvirzīt. Žoels Milāns. komentārus bez mikrofona. Kandidāti, vai jūs piekrītat kandidēt? Vai jūs piekrītat kandidēt? Jā, labi. Tādā gadījumā mums ir jābalso slēgti. Mums ir divi kandidāti. Kā zināt, katram loceklim ir viena balss. Sadala ir tāda ETP 18 balsis, S&D 15, riņu 10, zaļajiem 8, ID 7, kā ir 6, GUE 4 un neatkarīgajiem deputātiem 4. Pirmajā vēlēšanu kārtā absolūtās vairākuma kandidāts tiks izvēlēts un balsos, skaitīsim balsis par. Nu, tagad eh, pievērsīsimies balsojumam. Yeah, I just uh, remember that. Uh... Nu, vēl nu pat atcerējos, ka mēs balsojam nu, par Milāns kundzi eh, sarkans un par busoju kungu zaļā podziņa. Tātad spiežam attiecīgās pogas. So if you ask all the members to put their cards in, and we will do a test vote. Okay. Yeah. Yeah. Then please, uh, we we make also. Arī veiksim testa balsojumu tagad. Vienkārši pārbaudam, vai viss strādā. Vai konsoles strādā, vai balsošanas mašīnas strādā, lūdzu? Just, um, mm. okay, maybe the question is, do, are you ready to, to vote for this? Excuse me? Vai jūs esat gatavi balsot, lūdzu? Pārsēdieties, ja kas nedarbojas. Vai pārējiem uh, darbojas balsošanas iekārtas? So are you ready to vote now? Yeah, okay, then we start with... Uh... Labi, visi gatavi balsošanai, tad sāksim balsot. No. Once again, you, you know. Vēlreiz jūs zinat, kādi ir kandidāti, lūdzu balsosim. Vai visi jau nobalsoja? Tad eh, balsojums beidzam balsot. Viens ETP par daudz. Labi, viss tagad ir kārtībā, tā tad visi ir nobalsojuši. Labi, beidzam balsot. Busau, and, uh... Tātad apsveicam ievēlēto ja kolēģi. Your chairman, please take your seat. Priekšsēdētāji aicinu jūs ieņemt vietu. Uh, thank you very much. Lielas paldies, kolēģi! Vēlētos uh, pavisam īsu paziņojumu teikt. Vēlos pateikties jums. Es pateicos par balsojumu, par uzticību, ko paudāt. Vēlos apliecināt, ka pārņemšu priekšsēdētāju pienākumus ar lielu atbildības sajūtu. Uh, Pateicos ETP komandai, ITRA e komitejai, koordinatoram Peleram, Kavārļo kundzei, vicekoordinatorai un ETP Rumānijas delegācijas pārstāvjiem Blagas kungam, citiem par atbalstu. ITRA, e, manuprāt, ir vissvarīgākā komiteja parlamentā. Uh, kas ir atbildīga par Eiropas Savienības industriālo politiku, pētniecību, kosmosa politiku, enerģētiku, jauno tehnoloģiju īstenošanu. Šo iemeslu dēļ mūsu komitejai ir liela ietekme uz mūsu pilsoņu dzīvēm. Vēl jau vairāk komitejā pagājušā mm, nedēļā bija balsojums un, un mūsu priekšā vēl ir daudz darba komisija tika apstiprināta pagājušā nedēļā. Ir jāmaina ne tikai paradigma, bet arī ir jāatrod līdzsvars, lai risinātu izaicinājumus. Mums ir jāsasniedz mērķi, ievērojot klimata pārmaiņas un tajā pašā laikā ņemot vērā to, lai pilsoņu darbi saglabā konkurētspēju. Mums ir jābūt patiesai, ambiciozākai industriālai stratēģijai, aprūpēs par mūsu enerģētisko sistēmu pārēju, lai sasniegtu strateģisko dekarbonizācijas mērķi, bet ir arī svarīgi ne tikai iedvesmot pasauli, uh, bet arī saglabāt konkurētspēju, lai nodrošinātu energodrošību, darba vietas un taisnīgu pāreju. Kolēģi, es apņemos strādāt kopā ar jums, būt par partneri diskusijās. Kā priekšsēdis es cīnīšos par to, lai aizstāvētu itre kompetences, nodrošinātu līdzsvaru, pragmatisku pieeju komitejā un manas eh, priekšsēža valdīšanas laikā. Paldies! Vēlreiz liels paldies. Tagad īsts pārtraukums. Pulksten desmitos atgriežamies zālē, lai sāktu darba cēlienu.